Diamo inizio. Sāksim lūdzu darbu, saka priekšstādātājs. Bene, buongiorno a tutti. Diamo in... Labrīt visiem. Dārgie kolēģi, sāksim lūdzu darbu mūsu komitejas sanāksmē. Vēlos pateikties visiem šīs komitejas locekļiem, sekretariātam, asistentiem un visiem citiem, par eh, viņu paveikto darbu. Vakar mums izdevās mūsu komitejā labi pastrādāt un nobalsot un eh, gūt skaidru ieskatu Eiropas nākotnē, pateicos eh, referentiem, ēnu referentiem, es ceru, ka arī šodien varēsim tikpat veiksmīgi strādāt. Vēlos dot vārdu Giovanni Lavija, lai viņš mums pastāst par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību. Eh, Prezidente, anche da parte mia. Paldies, priekšstādātāji! Arī es vēlos no sirds pateikties ēnu referentiem un cilvēkiem, kas strādāja dažādo politisko grupu uzdevumā, un pateicos arī sekretariātam. Viņi mums visi palīdzēja, strādājot pie šī teksta. Regula ir eh, ļoti tehniskas dabas, un mūsu darbs eh, tagad vainagojas ar balsošanu. Vēlos pateikties visiem tiem, kas sniedz savu ieguldījumu šajā darbā asistentiem, sekretariātam, taču vēlos pateikties visām politiskajām grupām, jo Mēs strādājam kopā lieliskā gais, gaisotnē, sadarbības gaisotnē ar ēnu referentiem. Un šis labais darbs arī atainojas kompromisa grozījumos, par kuriem vienojāmies. Un es ceru, ka visi atbalstīs to šodien. Paldies, Giovanni, turpina priekšsēdētājs. Es ceru, ka jums ir balsošanas. Um, kartes, viss kompromiss grozījumi tiks balsot elektroniski, pārējie tiks grozīti rokas pacelšana. Vai esam gatavi? Tikolo 7, raportēr. Labi, septītais referenta par, pret, atturas, pieņems. Devītais grozījums referenta par, pret, atturas, pieņems. Tagad balsosim par budžeta septīto grozījumu. Budžeta komitejas septītais grozījums par? Pret? Atturas? Noraidīts, manā skatījumā. Tagad balsosim par 178 ekaut par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim. Labi, pārbaudīsim 178 Eikhauta grozījumu. Sākam balsot. Votātu tutti. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot, noraidīts. 177. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 11. referenta grozījums par, pret, atturas, noraidīts Pieņemts. 178. Dantēna grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Reģi 13. grozījums. Reģi 13. par, pret, atturas, noraidīts. 180. Dorfmana grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 13. referenta grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 183. Girlings bar. Pret. Atturas. Man šķiet, ka jāpārbauda. 183. elektroniski. Balsosim. Sākam balsot. Ok. Pieņemts. Reģi 14. grozījums pār. Pret atturas noraidīts. 185. girlingas par pret atturas noraidīts. 186. Andriju un Tarabēlas par pret atturas noraidīts. Kontu komitejas 5. Budžeta kontrolas komitejas 5. par pret atturas pieņems. 14. referenta grozījums par pret atturas pieņems. 188. Holmējera par pret. Man šķiet jāpārbauda. 188. 188. grozījums balsosim elektroniski. Sākam balsot. Ok, vadādu duti. Vai viss nav balsojuši? Par vienu balsotēm mazāk. Pieņemts. Ar viens balss starpību. <clears throat> Konta 6 par pret atturas pieņems. 194. referenta grozījums par pret atturas pieņems. 191. desa grozījums par pret atturas noraidīts. 193. girlingas par pret atturas noraidīts. Kont 7 par pret pret atturas. Jāpārbauda elektroniski, es atvainojos ar priekšsēdētājs. Tātad konts septiņi, pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Abbiamo un voto un po sparpagliato. Ok, votato tutti? Vai visi nav balsojuši? Labs, um, pieņemts. Konta astoņi par, pret, tā, konta astoņi pret, tagad atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Konta 8. Jūs atvainojos ar priekšnetu. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Konta 8. Dirējā aprovētu. Man šeit pieņems. Jā, pieņems. 195. Rubika grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 16. grozījums, referenta grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 197. mājiera grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 100, es atvainojos, ir priekšsēdētājs. Elektronisks balsosim par pirmo kompromisu. Sākam balsot. Kompromiso 1. Pirmais kompromiss. Redzu visi zaļā krāsā iekrāsot, tātad ar plašu vairākumu pieņems. Jā. Ja. Tā ir. Tagad pārējiem pie elektroniskās balsošanas par otro kompromisu. Sākam elektroniski balsot par otro kompromisu grozījumu. Votādu tutti. Viss nav balsojuši. Beidzam balsot. Facciamo un, un salto e andiamo. Tagad pārlecam pie 26. referenta grozījuma. Par pret atturas pieņemts. 272 par pret atturas noraidīts. Redži 17. grozījums par pret atturas pieņemts. Dichiaro aperta votazione elettronica. Elektroniski balsosim par trešo kompromisu grozījumu. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Trešais kompromiss grozījums ir pieņemts. Tagad pārējām pie 278. dušeka grozījuma par pret atturas noraidīts. 2079. Feimana grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 280. Danelis grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 19. referenta grozījums par, es atvainojos, saka, priekšstādātais 29. referenta grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 282 par pret atturas pieņemts. 283. karonas grozījums par pret atturas noraidīts. 285. par pret atturas noraidīts. 31. referenta grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Es atvainojos, ka priekšsēdētājs pārbaudīsim elektroniski 31. grozījumu. Sākam balsot. Dirēja aprovāt. Man šeit pieņemts, bet, nu, pārbaudīsim, saka priekšsēdētājs. Viss nobalsojuši? Jā, pieņemts. 287. Ekhaut grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tagad elektroniski balsosim par ceturto kompromisu grozījumu. Sākam balsot. Bene, votato tutti. Viss nav balsojuši. Ceturtais kompromiss grozījums manā skatījumā būtu pieņemts. Tagad balsosim paceļot roku. 289. par, pret, atturas, noraidīts. 33. referenta grozījums par, pret, atturas, Pieņemts. Tagad balsosim par 35. referendu grozījumu par pret atturas pieņemts. 2, 8, 2, 9, 8, var pret atturas noraidīts. 37. Eh, sastais par pret atturas pieņemts. 37. par pret atturas pieņemts. 38. referenta par pret atturs pieņemts. C'era 303. 12, 12. Ah sì. Ok. Sempre per alzata di mano. 303 par pret atturas pieņemts. 307. demēra grozījums par pret atturas pieņemts. Noraidīts, jūs sakāt. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 307. grozījums. Sākam elektroniski balsot, lūdzu. Sī, direi respinto. Jā, arī man izskatās tad, kad noraidīts, es atvainojos priekšsādātais. Beidzam balsot, noraidīts. Paldies, saka priekšsādātais. 310. grozījums pār pret atturas noraidīts. 309. girlinga par pret atturas noraidīts. 313. dantēna par pret atturas pieņemts. 314. gutieres par pret atturas pieņemts. 315. par pret atturas pieņemts. 41. referenta grozījums par pret atturas pieņems. Tagad 319. Dantēna grozījums par pret atturas pieņems. 320. karona par pret atturas noraidīts. 327. par pret atturas noraidīts. Volete fare un check da 300? Vai jūs gribat 327. Eh, pārbaudīt elektroniski? Labi, pārbaudīsim elektroniski. 327. desa un jēglis grozījums. Sākam balsot. No, direi, ka non ci erano dubbi. Esen... Manā skatījumā nebija šaubu. Ir noraidīts. Ja. Tagad mums jābalso ar rokām 334. par pret atturas pieņemts. 336. 337. dots par, 336. par, pret, atturas, pieņemts. Nu labi, pārbaudīsim 336. grozīm elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Bija aprovātu. Izskatās, ka pieņemts. 336. Rezultāts pieņemts. 338. ar roku par. Pret. Atturas. Man izskatās, ka pieņemts. Vēlaties pārbaudīt elektroniski 338. dantēna grozījums. Sākam balsot elektroniski. Jūna divi voti. Nu, šī arī varētu būt divums balsis. Tā, 3, 3, 8. Vai viss nav balsojuši? Noredīts. Trīsimt četrdesmit septītais. Par. Pret. Atturas. Pieņems. Tā man izskatās vēlties pārbaudīt. 347. grozījums pārbaudīsim elektroniski. Manā skatījumā tas bija noraidīts. Bet nu ir kolēģis, kas maina savu nostāju. Viss nobalsojuši par 347. Aiworde un Magineses. Noraidīts ar plašu balsu vairākumu. 350. Lajiem grozījums pār, pret, atturs pieņemts. Mm, ir plašs vairākums pār, par to nav šaubas ar priekšsēdētājs. Tagad 349. pār, pret, atturis, noraidīts. 42. 42. referenta grozījums par, pret, atturis, pieņemts. 53. Tagad 353. Herans par, pret, atturis, pieņemts Pārbaudīsim 353. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Jā, provātu, pero. Man šķiet, ka bija pieņemts, bet, nu, pārbaudīsim. Noraidīts ar vienas balss atšķirību. Tagad balsosim 352. Holmajera grozījumu par. Pret. Atturas pieņemts. 354. Sī. 354. sarbu grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 43. referenta grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Rēģi 20. grozījums par pret atturas noraidīts. Vai par to šaubas labi pārbaudīsim elektroniski rēģi 20. Sākam balsot. Manā skatījumā noraidīts, bet nu pārbaudīsim. Labi, vai viss nobalsojuši? Labi, noraidīts. 356. Rubika kunga grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 44. referenta grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 45. 45. 45. referenta grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Arī šis ir pieņemts. 357. mājera par, pret, atturas. Man mm, šeit pieņemts. Mm, labi, pārbaudīsim elektroniski. 357. mājera grozījums. Sākam balsot elektroniski. Votato tutti? Viss nav balsojuši. Noraidīts. Andiamo al cont... Tagad balsojam ar roku kont 14 par pret manā skatījumā pieņemts, kon 14 priekšsēdētājs. Vai ir kāds šaubas? Ne? Nā. Tātad kon 14 pieņemts. Kon 15 par? Pret? Arī šai gadienā pieņemts. Kon 16 par? Pret? Pieņemts. 47. referenta grozījums par? Pret? atturas pieņemts. 365. lājana grozījums par pret pieņemts. 48. referenta grozījums par, pret, atturas, pieņems. 49. referenta grozījums par, pret, atturas, pieņems.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 376. par pret atturas pieņemts. Kontrollo 21. Kont 21. Par pret atturas pieņemts. 54. referentgrozījums par pret atturas pieņemts. 379. girlingas par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsosim elektronis par piekto kompromisu grozījumu. Sākam balsot. Votato tutti? Visi nobalsojuši. pieņemts. Tagad pārējām pie 391. herāns grozījuma ar roku par pret atturas noraidīts. 392. dušeka par pret atturas noraidīts. Četri, nulli, septiņi. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs vienmirklī. Uh, ah, jā, 401. Sī, si, e vero. Jā, tagad jābalt, jābalso par 401. Dantēni par, pret, atturas, pieņems. 407 par, pret, atturas, pieņems arī šīs grozījums. 57. referenta grozījums par, pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 57. Lūdzu, elektrons pārbaudīt 57. grozījumu. Sākam balsot. Zanīk jūsā. Beidzam balsot. Pieņemts. Kont 24. Par. Pret. Atturas pieņemts.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 pieņems. 417. par pret. Man šķiet jāpārbauda 417. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Dovrebbe essere positivo. Tam vajadzētu būt pozitīvam balsojumam, bet nu, pārbaudīsim. Labi, vai viss nav balsojuši? Jā, pieņemts. 59. referenta grozījums ar roku par, pret, atšķir, atturs pieņemts. Tagad elektroniski balsosim par sasto kompromisu grozījumu. Sākam balsot. Jūso. Beidzam balsot. Apsveicu Sastais kompromiss grozījums ir vienbalsīgi pieņemts. Tagad pārējam pie astotā kompromisa grozījuma. Balsosim elektroniski par astoto kompromisu grozījumu. Sākam balsot. Votato tutti. Vai viss nav balsojuši? Arī šajā gadījumā pieņemts ar plašu balsu vairākumu. Tagad pārējiem balsojot ar roku 73. referenta grozījums par pret atturas pieņemts. Septiņdesmit ceturtais referenta grozījums par pret atturas pieņemts. Septiņdesmit piektais par pret atturas pieņemts. 450. mājā ar grozījums par pret atturas pieņemts. 76. referenta grozījums. Nē, 77. par pret atturas pieņemts. Elektrons balsosim par 9. kompromisu grozījumu. Sākam balsot. Avete votato tutti? Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. Pārējiem pie roku. 458. par pret atturas noraidīts. 460. par pret atturas noraidīts. 461. par pret atturas noraidīts. 462. par pret atturas. Pārbaudīsim 4, 6, 2. Sākam balsot elektroniski. Sull'emendamento 462, Imbrazās. Votato. Imbrazas grozījums. Vai viss nav balsojuši? Man šķiet, ka ir apstiprināts. Pieņems? Jā, pieņems, saka priekšsēdētājs. 4, 6, 3 ar roku par, pret, atturs, noraidīts. 4, 6, 5 girlinga par,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 4, 7, 3 Simpsona grozījums par pret atturas noraidīts. Tagad elektroniski balsosim par desmito kompromisu grozījumu. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar roku balsosim par 479 Oleņičaku par pret atturas noraidīts Noraidīts. Tagad elektroniski 11. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Votato tutti? Vai visi nav balsojuši? Pieņemts. Tagad pārējām pie 12. kompromisa grozījuma arī šajā gadījumā ar elektronisko balsošanu. Sākam balsot. Avete votato tutti? Viss nobalsojuši, apstiprināts, pieņems. Facciamo un saltino. Tagad pārliksim. Un nākam pie 84. referenta grozījuma ar roku. 84. referenta grozījums par pret atturas pieņemts. 510. par pret atturas pieņemts. 511. par pret atturas pieņemts. 512. par pret atturas pieņemts. 513. par pret atturas pieņemts. 514. par pret atturas pieņemts. Tagad elektroniski balsosim par 13. kompromisu grozījumu. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ar loku 520. grozījums par pret atturas pieņemts. 527. Andiamo al... Tagad pārējām pie 527. referenta grozījuma par pret atturas pieņemts. 528. Harkins grozījums par pret atturas pieņemts mm, šķiet jāpārbauda. Elektrons 528. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. Piecsimt devītais mājiet par pret atturas. Jā, pārbauda elektroniski. 529. pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Tutti.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 Nē, pārbaudīsim labi, pārbaudīsim elektroniski 88. Un beidzam balsot, pieņemts 27 par 14 pret. Andiamo. 89. tālāk referents grozījums par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Jā, pārbauda elektroniski, tātad par referentu 89. grozījumu. Perché ci sono anche liberali verdi contro. Mm. Votato tutti. Vai visi nobalsojuši? Lieliski. Beidzam 29 par 12 pret pieņemts. Līdz ar to pārējiem pie. Nē, nē, nē. Pārējām tālāk pie 14. kompromisa grozījuma. Elektroniski sākam balsot. Tātad tutti. Beidzam balsot pieņems 40 pār 1 pret. 493 par pret atturs noraidīts.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 noraidīts. 601. par, pret, atturs, noraidīts. 91. referents par, pret, atturs, pieņemts. 602. par, pret, atturs, noraidīts. 603. par, pret, atturs, noraidīts. 608. par, pret, atturs, noraidīts. 608. par,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 pret, atturs, noraidīts. 92. par, pret, atturs, pieņemts. 607. par, pret, atturs, noraidīts. 608. par, pret, atturas, pieņemts. 93. par, pret, atturs, pieņemts.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 Tālāk elektroniski par 15. kompromisu balsojam. Vede votato tutti? Ja nobalsojuši. Lieliski jāpieņemts. Tālāk nonākam pie 640. Pārlecam pār pāris lapusēm. Tātad 640 par. Pret Noraidīts. Noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. 640. Herāns Garcia un citi. Ed è chiusa la votazione. Beidzam balsot. Tiešām noraidīts. Jā. 639. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. Regī 30. par pret atturs noraidīts. 648. par pret atturs noraidīts. Tālāk elektroniski balsosim par 16. kompromisu. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Pieņemts. 647. tālāk. Par, pret, atturs, pieņemts. 649. par, pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski. 649. grozījumu. Dovrebbe essere approvato. Rapido controllo. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Elektroniski balsosim par 17. kompromisu. Sākam balsot. Votazione aperta. Beidzam balsot. Pieņemts. Vienprātīgi. 600. 55. tālāk. Pār, pret, atturs, noraidīts. 97. par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk elektroniski balsosim par 18. kompromisu. Sākam balsot. Ed è adottato. Pieņemts. Līdz ar to pārējiem tālāk pie 803. Nē, es atvainojos. Pieņem. Votiamo il 662 Kadenbach. Ja fa... 162 Kadenbach par, pret atturs noraidīts. Thank you. 9-4 par pret atturas noraidīts. 676. par pret atturas noraidīts. 677. par pret atturas noraidīts. 678. par pret atturas noraidīts. Tālāk par pārskatāmību. Sāksim ar 803. Par. Pret. Hm, jāpārbauda elektroniski. Tātad 803. elektroniski. Jūsu. Beidzam balsot pieņemts. Tāpēc pārējiem pie 700. 88. 7, 8, 8. Referents par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. 7, 8, 8. Chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. 813. Par, pret, atturs pieņemts. 815. par, pret, atturs noraidīts. 816. par, pret, atturs jāpārbauda elektroniski. 816. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Pieņemts ar divu balsu vairākumu. Sešim septiņdesmit devītais par pret atturs pieņemts. 681 par pret atturs pieņemts. 684 par pret atturs pieņemts. Noraidīts. 685. par, pret, atturs, noraidīts. 686 par, pret, atturs, pieņemts. 687 par, pret, atturs, noraidīts. 688 par, pret, atturs, pieņemts. 689 par, pret, atturs, pieņemts.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 707. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski tomēr. Nebija skaidrs. Herāns Garsija un citi. Lado duti. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts 21 pret 21. Noraidīts. Līdz ar to balsosim par 708 par pret atturs pieņemts. 710. par pret atturs norādīts, man šķiet. 714. par pret noraidīts. 715. par pret atturs noraidīts. Ja pārbaudīsim elektroniski, labi. Pārbaudīsim Dantāna 715. grozījumu. Rāļi vērti insieme dovrebbe essere respinto. Per due voti. Jā. Pieņems. Pieņems. 23 par 19 pret. 7, 716. atkrīt, pārējiem pie 717. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 718. par pret, at. Hm. Jāpārbauda elektroniski 718. 1718. Jūsu. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. 721. Par. Pret. Aturs. Pieņemts. 19. kompromisu. Nē, vēlaties pārbaudīt elektroniski 721. Labi. Votazione aperta. Ed è adottato. Pieņems, kā jau teicu, tālāk elektroniski par 19. kompromisu. Sākam balsot. Aperta la votazione. Votato tutti. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Lieliski, tikai viens pret. Pieņemts. 726. Des par. Pret. Atturs. Pieņemts. Kompromis, kompromis. Nonākam tālāk pie 20. kompromisa. Balsojam elektroniski. Votato tutti? Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Pārdējam tālāk pie elektroniskā balsojuma par 21. kompromisa grozījumu. Sākam balsot. Jūso. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 745. par. Pret. Atturs Noraidīts. Elektroniski balsojam par 22. kompromisa grozījumu. Sākam balsot. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pārējiem pie 752. par pret atturs noraidīts. 753 par pret atturs noraidīts. 775 par pret atturs noraidīts. 754 par pret. Kas atturs? Pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski tomēr. 754. Dantāna grozījumu. No, nu, kurš? su questo amendement. Qual è questo? Pieņemts. 754. Pieņemts. Tālāk 755. Atvainojos. 756. Par. Pret. Atturs. Es teiktu, ka noraidīts. Bet pārbaudīsim elektriski 758 elektroniski. Verdi, SND. Vediamo al pelo. No, buono. Ah. Pieņemts, pieņemts. 758 des par, pret, atturs, pieņemts. 759 par, pret, atturs pieņemts. Molto chiaro il voto. Tā, pārbaudīsim tomēr elektroniski 759. Sì. Dovrebbe essere sì. Jā, pieņemts. Pieņemts. Nu tad tālāk. 760 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 741. par to nav jābalso, nē. 762. ekhus. Par. Pret. Atturs. Pieņemts.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 Referenta pirmais grozījums par, pret, atturs pieņemts. Kont 2. Budžeta kontrols komitejas grozījums numur 2 par, pret, atturs pieņemts. Referenta otrais grozījums par, pret, atturs pieņemts. 107. par, pret, atturs noraidīts. 108. par pret atturs noraidīts. 109. nē. 111. par pret atturs pieņemts. Pārbaudīt elektroniski vēlaties labi. Elektroniski pārbaudam 111. Holmaier grozījumu. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 pret 16. 23. kompromiss balsojam elektroniski. Nē, par to nav jābalso. Atvainojiet, saka priekšādātājs. No, no, no, no, no. Un momento. Regi 3. Regi 3. Regi 3. Regi 3. Sì. Tātad nonākam tālāk pie regī 3. Par? Pret? Atturs pieņemts. 117. ekhūts par? Pret? Atturs pieņemts. Regī 4. Par? Pret? Atturs pieņemts.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 Regija 7 par, pret, atturs pieņemts. Simtu trīsdesmit sastais, tālāk simtu trīsdesmit sastais, Vojčakovski par, pret, atturs pieņemts. 137. par pret atturs pieņemts. 142. Par, pret, aturs, noraidīts. Regi 10 par, pret, aturs, noraidīts. Aha, vēlties pārbaudīt, iebilstat, labi. Sim... Kas bija par? Jā, jā, par, par, viss bija par regi 10 pieņemts. 143. par, pret, aturs, pieņemts. 144. par, pret, atturs, norādīts. 145 par, pret, atturs, norādīts. Ceturtais referents par, pret, atturs, pieņemts. Thank you. A 100... Oh, un momento. 152 ad Hoffman. No. E infatti, Votiamo. per dubbio, meglio votare 152. Labi, 142. Dārman par pret noraidīts. 152. tas bija. Vēlties pārbaudīt 152. Dārman grozījumu. Pārbaudam elektroniski. 152. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši. Pieņemts ar vienas balss vairākumu. Simtu piecdesmit septītais jārs pār, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 157. 157. Votato tutti. Direi. Beidzam balsot. Pieņemts. Rēgī 11. Par? Pret? Noraidīts. 164 Harkina par? Pret atturs pieņemts. 167. Olēničaks par, pret, atturs, noraidīts. 168. lēns un citi par, pret, atturs, pieņemts. Nē? Šaubas jums ir labi. 168. pārbaudam elektroniski. Se ci sono i liberali coi popolari, non c'è dubbio. Ah, sì, sì, sì. No, hanno cambiato. Direi approvato, vediamo. Pieņemts, pieņemts, pieņemts. Regi 12 par, pret, atturs, pieņemts. 791. Holmajers par, pret, atturs, noraidīts. Labi, pārbaudam elektroniski 171. grozījumu. 71. 171. Io lo do per respinto. Pieņemts. Pieņemts. Nebija, nebija norāj, norādīts. Hm, skāda. 172. Ekūts. Par, pret, atturs, norādīts. Andriju 790 par, pret, atturs, norādīts. 780 referents par, pret, aturs pieņemts. Pēdējā lapu sīvieta. Hm. 781 par, pret, aturs, es teiktu, ka pieņemts. Vēlties pārbaudīt? Nē. 798. Andro par, pret, atturs, norādīts. 799 par, pret, atturs, pieņemts. 800 par, pret, atturs, pieņemts. Nē, norādīts, norādīts, atvainojos, saka priekšādātājs. 801 par, pret, atturs, norādīts. Nu, tad gala balsojums. Balsosim, protams, elektroniski un sākam balsot par visu projektu. Avviare i negoziati interistituzionali. Avete votato tutti? Tad varēsim sākt arī iestāžu sarunas. Visi nobalsojuši lieliski, esam pieņēmuši šo dokumentu. 35 par, 5 pret. Un tālāk jābalso par sarunu komandas sastāvu. Sākam balsot elektroniski atkal. Beidzam balsot. Un esam arī to apstiprinājuši. Nu, tad varam apsveikt Lavijas kungu ar veiksmīgi paveikto darbu. Nu, un, protams, paldies arī visiem pārējiem mēnu referentiem, papastamkus kungam un citiem. Un paldies arī visiem, pilnīgi visiem citiem, kas šeit lieliski pastrādājuši. Vēl tikai mirklīti, godātie kolēģi. Mums tagad būs pauze vai ilgāk par stundu, bet mums ir visiem šeit jābūt atpakaļ 11.30, jo tad ieradīsies Kipras ministrs, lauksaimniecības ministrs un izstāstīs mums par to, kā tad viņam ir gājis aizgājušajā prezidentūras laikā. Stunda 15 tagad ir pauze, bet 11.30 gribētu lūgt jūs visus atgriezties, lai mēs varētu uzklausīt uh, Aletrāris kungu. Paldies! Siamo? Bene. Sāksim mūsu sēdes otro daļu. Un man ir tik tiešām prieks vēlreiz sveikt mūsu vidū. Mūsu draugu Kipras lauksaimniecības ministru Sofoklu Aletrārisa Viņš bija lauksaimniecības padomas priekšsēdētājs, un šodien viņš mums izklāstīs savu veikumu sešos Kipras prezidentūras mēnešos. Šajā Kipras pusgadā tika paveikts liels darbs, kas bija piesātināts ar formālām un neformālām sanāksmēm, trilogiem, sanāksmēm starp padomu komisiju parlamentu, un es domāju, ka tas deva iespēju nodrošināt labāku sapratni starp padomu un parlamentu, un tas palīdzēja mums īstenot arī un ieviest mūsu lēmumus un taiskaitā tos, kurus mēs esam pieņēmuši šajās dienās, eh, četrus lielos dosijai attiecībās KLP reformu, un esam gandarīti, ka mums izdevās to panākt ar ļoti lielu balsu vairākumu attiecībās praktiski visiem dosijai. Mēs eh, esam eh, pieņēmuši vairāk nekā 70% no visiem punktiem, un domāju, ka tu būsi apmierināts, un tas dos iespēju Eiropas institūcijām. Uh, turpināt iesākto darbu Kipras prezidentūras laikā, sasaistīt to ar īrijas prezidentūras darbu, lai varētu panākt vienošanos ar padomi. Tātad paldies vēlreiz, ka esi kopā ar mums, un paldies it īpaši par to, ka vairāk kārtīgi es apliecinājusi savu uzmanību attiecībā uz parlamentu nostājām un it īpaši uz lauksaimniecības un lauka attīstības komiteju, kas ir ļoti no, ļoti nozīmīgi. Un tagad, dārgo Sofakulu, ar lielu prieku dodu tev vārdu, pēc tavas uzstāšanās es lūkšu koordinatoriem un eh, tiem, kas vēlas izteikties, eh, uzdot jautājumus. Bet tagad vārds tev. Paldies. Eh, dāmas un kungi, godējumie deputāti. Esmu ļoti gandarīts par iespēju stāties jūsu priekšā un jūs informēt par Kipras prezidentūras darba rezultātiem un apsveicu jūs par KLP jomā paveikto. 10. jūlijā, kad notika mūsu pirmā sanāksme, es garantēju to, ka Kipras prezidentūra bija nodoms izveidot pozitīvu sadarbību, konstruktīvu, ar labu gribu ar jums, ar parlamentu, ar padomi, lai varētu sasniegt mūsu kopīgos eh, mērķus mūsu kompetences ietvaros. Un šodien es gribētu jums pateikties par šo ciešo sadarbību, kas izpaudās tā skaitā ar trim apmeklējumiem jūsu komitejā un dalību trīs dialogos, kuri notika 9. septembrī, 11. oktobrī un 6. novembrī. Klāt esot eh, komisāram eh, Ciološam. Un mums bija arī citas neformālās tikšanās un citi kontakti. It īpaši es gribētu uzsvērt to, ka lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājs lauksaimniecības eh, īpašās padomas priekšsēdētājs komisijā eh, organizēja sanāksmes eh, deviņus trilogus, kas deva iespēju panākt pozitīvus rezultātus. Čet, 4. jūlijā, tātad četras dienas pēc Kipras prezidentūras sākuma pagājušajā gadā, mums izdevās panākt vienošanos par noteikumiem attiecībā uz palīdzību vīnkopjiem. Šī regula un citi pārējais noteikumi, kas attiecas uz tiešajiem maksājumiem 2013. gadā, tika pieņemti no mūsu abu institūciju puses un ir stājušies spēkām. Tieši tas pats attiecas uz noteikumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktu kvalitāti, jo arī šeit mums izdevās panākt risinājumu. Tāpat gribētu uzsvērt pozitīvo sadarbību attiecībā uz regulējumiem par perifēriem reģioniem un mazajām saliņām Egejas jūrā, kad mums izdevās satrisināt vēl eh, tai brīdī esošās eh, problēmas un saskaņot jautājumus ar Lisabonas līgumu un panākt vienošanos pirmajā lasījumā, kas bija 14. novembrī pagājušajā gadā. Tāpat arī vēlos atgādināt mūsu sadarbību ar Eiropas parlamentu par aromatizētiem produktiem un saistīto regulējumu, kad mēs arī organizējām vairākus eh, trilogus. Tas pats attiecas uz eh, priekš, regulas priekšlikumu par eh, mīļdzīvnieku pārvadāšanu, kas nav paredzēta uzturam. Un arī šeit mums izdevās panākt vienošanos eh, pirmajā lasījumā. Kipras prezidentūras ir sagatavojusi arī eh, kompromisu priekšlikumu par uh, eh, liellopu elektronisko atpazīšanu un par uh, uh, brīvprātīgas dalības uh, principa atcelšanu. Īrijas prezidentūra turpinās strādāt pie šī jautājuma. Tāpat veterinārajā jomā Kipras prezidentūra ir organizējusi divus starptautiskus seminārus par ļoti būtiskiem tematiem, no kuriem pirmais attiecas uz eksotisko dzīvnieku ieviešanu Eiropā un otrkārt uz kaušanai paredzētu dzīvnieku aizsargāšanu no kaušanas brīdī. Un gribu atgādināt arī to, ka mūsu prezidentūras laikā mums izdevās pirmajā lasījumā pieņemt abus lēmumus attiecībā uz resursiem Un... Trepstie mu torā nepikendroso. Vairošanas produktiem. Un, bet tagad, dāmas un kungi, gribētu koncentrēties uz Kipras prezidentūras rezultātiem KLP jomā. Mēs vēlējāmies panākt ambiciozu reformu gan apjomā, gan dziļumā, un jau no paša sākuma mēs sapratām, ka ļoti daudz kas būs atkarīgs no Eiropadome pieņemtā. Un tas ir saistāms ar diskusiju par 2014.20. gadu daudzgadu finanšu plānu. Kā prezidējošā valsts mēs bijām pārliecināti par to, ka ir nepieciešams eh, panākt taustāms rezultātus maksimāli drīzā laikā, jo attiecīgie termiņi, kas bija paredzēti, lai varētu nonākt pie vienošanās, un lai varētu īstenot jauno KLP sākot ar 2014. gada 1. janvāri ir ļoti, ļoti mm, īsi. Tāpēc pirmkārt mēs nospraudām mērķi tuvināt mūsu nostājas oktobrī, novembrī, lai padome varētu sākt oficiālās sarunas ar Eiropas parlamentu sākot ar šo gadu. Diemžēl Mūsu cerības, mūsu ambīcijas eh, īstenojās, eh, negūja konkrētus rezultātus, un ņemot vērā priekšlikums, kas tika iesniegti Eiropa domē novembrī, un lēmumu pārcelšanu uz vēlāku laiku saistībā ar daudzgadu finanšu plānu, mums nepalika vairāk nekādas manevrēšanas rezerves Eh, lauksaimniecības padome 2012. gada beigās. Daudzu ministru spēcīgā asā reakcija attiecībā uz KLP atvēlētiem summām, summu eh, samazināšanu mums nedēva iespēju mērķu sasniegt. Diemžēl tajā pašā laikā mūsu bažas apstiprinājās konkrēti. Uh, no vienas puses eh, tas eh, varētu kavēt jaunākā spēkā stāšanos, un komisija jau ir ziņojusi, ka tai ir nodoms naklajā ar priekšlikumu turpināt esošo režīmu līdz vismaz 15. gada 1. janvārim. Un pat, ja mums nav izdevies panākt vienošanos, tā tomēr Kīpras prezidentūra ir krietni vien pavirzījusi uz, da, uz priekšu darbu KLP jomā. Tas eh, notika ar daudzu sanāksmju, diskusiju palīdzību un priekšlikumu palīdzību, kurus mēs esam iesnieguši dažādās jomās. Šis progress ir um, redzams ziņojumos, ko ir sagatavojis prezidentūra un ko jau ir komentējušas dažādas delegācijas un komisija 19. decembra padomas laikā. Vairākas delegācijas izcēla šo ziņojumu objektivitāti un labos sarunu rezultātus. Un tagad mēģināšu jums īsi prezentēt šo, šo, šo, šo paveikto darbu, sākot ar tiešajiem maksājumiem. Pirmkārt, maksājuma nominālā konverģence, neraugoties uz ciekšo saikni ar daudzgadu finanšu plānu, kas nedeva iespēju pilnībā izskatīt eh, dažādos priekšlikumus mūsu prezidentūras laikā. Eh, tomēr tas tika uzskatīts par prioritāru no mūsu puses, un mēs šo jautājumu pētījām intensīvi. Par zaļināšanu runājot, mums bija pieci grozījumi priekšlikumi, kurus apsveica visas delegācijas kā soli pareizajā virzienā. Mēs nevēlamies Eh, sākt apstrīdēt eh, vides aizsardzības būtisko jautājumu. Un tas attiektos uz visu lauksaimniecības platību zaļināšanu, bet tomēr mums ir jādomā par zināmu līdzsvaru un zināmas elastīguma iespējas piešķiršanu dalību valstīm, eh, ņemot vērā komisijas piedāvātos trīs kritērijus balstoties uz apkārtējās vidas aizsardzības vērtībām. Un izņēmumu vietā. Eh, zaļās uh, za, saimniecības definīcijai mēs piedāvājām izņēmumu tam vai citam vidas pienākumam tām platībām, kuras tiek kultivētas konkrētām kultūrām. Un mēs arī parādījām, kāda ir pastāvīgo ganību loma un loma tām platībām, ko sedza mežaudzes un citas ekstensīva rakstura kultūras. Runājot par pastāvīgām mežaudzēm, mēs piedāvājām alternatīvas risinājumus, kas mūsuprāt garantētu vēlamos rezultātus ar samazinātām izmaksām un elastīgā veidā. Tāpat arī mēs esam daudz strādājuši par saikni starp zaļināšanu un tas ar otrā pilāra palīdzību un mēģināja panākt to, lai e, šie pasākumi tiktu izmantoti maksimāli labi. Tālāk par iekšējo konverģenci runājot. Mēs piedāvājām e, CSA un padomēju tekstu, un mums bija ļoti cieši kontakti ar visām delegācijām. Un e, padomes debašu laikā ļoti daudz kolēģi atzina nepieciešamību pēc vēsturisko maksājumu reformēšanas. Tomēr viņi paudā zināmas iebildums attiecībā uz paredzamo kalendāru un konverģences līmeni, prasot vairāk elastīguma un vairāk laika. Lielākā daļa dalību valstu, kuras piemēro šo sistēmu, arī lūdza iespēju e, ņemt vērā citas palīdzības pasākumus lauksaimniecībā pēdējo gadu laikā un maksājumu uh, izkliedēšanu uh, laika ziņā. Tāpat arī Kipras prezidentūra ir piedāvājusi izmaiņas eh, programmās, kas attiecas uz jaunajiem un mazajiem lauksaimniekiem, kas ir saņēmušas plašu atbalstu. Jaunajiem lauksaimniekiem mēs piedāvājam vienotu maksājumu visām kultivējumajām platībām atstājot pietiekami daudz rīcības brīvības dalībvalstīm, lai tās noteiktu slieksni komisijas iet, noteiktajos ietvaros. Vienīgais punkts, kas ir vēl neatrisināts, tas ir šīs programmas brīvprātīgais vai nebrīvprātīgais raksturs, un par to delegācijas vēl nav vienojušās. Tālāk par mazajiem lauksaimniekiem mēs piedāvājam sistēmu, kas dotu visiem lauksaimniekiem 2014. gadā, kas saņem mazāk nekā 2000 eiro, tikt automātiski iekļautiem šajās programmās un saņemt tādu pašu summu līdz 2020. gadam. Valstis, kurām ir jāīsteno šī programma, mazajiem lauksaimniekiem ir paudušas gandarījumu par to faktu, ka ar šīs sistēmas palīdzību zuda nepieciešamība definēt kādu slieksni, un tādā veidā tika samazināta birokrātija. Kipras prezidentūra arī pabeidza Dānijas iesāktās izmaiņas attiecībā uz neiztērēto summu izvērtēšanu un piedāvāja vairākus uzlabojumus maksājumu sadalījumam, piešķirot dalību valstīm iespēju izslēgt e, tās platības, e, e, kas ir paredzētas nelauksaimnieciskākām aktivitātēm. Un tagad runāšu par regulas priekšlikumu attiecībos tirgus kopīgo organizāciju. Šajā sakarā Kipras prezidentūra ir uzreiz konstatējusi, ka delegācijas nevarēja vienoties par vairākiem nozīmīgiem punktiem, piemēram, komercializācijas modeļi, ražošanas vietas, atsaucas cenu pārskatīšanu, obligāto e, ražotāju organizāciju atzīšanu, profesionālu organizāciju atzīšanu. Un neraugoties uz prezidentūras pūliņiem, panākt kompromisus. Tas nebija iespējams. Tādējādi mēs paturējām esošo statusu lielākajā daļā no, šiem, no šo tēmatu. Par citiem jautājumiem runājot, mums ir izdevies panākt ievērojumu progresu. Piena pakete tik Eh, iestrādāta pamata priekšlikumā, tāpat arī ir uzlaboti un papildināti nosacījumi, kas tika piedāvāti Dānijas prezidentūras laikā attiecībā uz lopkautuvju klasifikāciju, un arī mēs atrisinājām vairākas problēmas eh, biškopībā. Ļoti svarīgi ir arī tas, ka prezidentūras priekšlikums par steidzamības pasākumiem guva patiesu atbalstu no visām delegācijām, taiskaitā vairākus juridiskus grozījumus, kas deva labāk izman, iespēju labāk izmantot komisijas pilnvars un deleģēto aktu dotās iespējas, kā arī Eh, labāku definējumu jēdzienam imperative grounds of purchases, jeb eh, pirkuma obligātie pamati. Tālāk par par kopējo tirgus organizāciju runājot. ir noslēgti vai papildināti vairāki līgumi. Tāpat arī atsevišķi jautājumi, kas bija ekskluzīvi kom padomes um, ziņām pār atcelt cenām, pār skolās izdalāmos pienu, pār uh, skolās, uh, skolu augļu programmām un citiem jautājumiem. Tāpat jautājumi par zināmām atbalsta programmām un palīdzības programmām ir skatīti, un esmu pārliecināts, ka šie temati atkal tiks skatīti drīzā nākotnē, tad, kad tiks uzsākta saruna starp abām mūsu institūcijām. Tagad, runājot par eh, regulu par lauku attīstību, mēs uzskatām, ka Diskusija par neatrisinātiem jautājumiem ir gandrīz pabeigta Kipras prezidentūras laikā, tomēr atsevišķas delegācijas vēl ir pret pat brīvprātīgā veidā ieviešamu stabilā, stabilizācijas fondu otrajā pilārā, savukārt citas delegācijas uzskata, ka ienākumu zuduma kritērijs 30% ir jāpiemēro pa nozarei un nevis uz eh, visu um, saimniecību. Atsevišķas delegācijas uzskata, ka definīcija vismazāk visnelabvēlīgākajiem reģioniem ir jāmaina, jāgroza un jāuzlabo, un Tāpat prezidentūra ir aicinājusi ieviest šo definīciju no nākošā gada bez ekonomiskām sekām. Tāpat arī mums ir izdevies panākt būtiskus uh, Eh, soļus eh, attiecībā uz investīcijām lauksaimniecības eh, uzņēmumos labākai ūdens izmantošanai. Kipras prezidentūra ir sagatavojis veselu rindu priekšlikumu, kas guva atbalstu no lielākās daļas dalībvalstu no komisijas. Bet neatrisināti ir tehniski sīkumi, kuriem ir jātiek precizētiem. Un tagad noslēgumā īsi gribu izklāstīt par horizontālo regulējumu pakfinansējumu sakurā. Kipras prezidentūra šeit ir uzsākusi patiesu eh, projektu un uzlabojumus vairākos punktos, kuru mērķis ir vienkāršot un samazināt administratīvās rastas. Man ir jāatzīst, ka padomes eh, noteikta nos nostāja, ka nevar e, to de definēt ar komisijā deleģētu aktu un kā komisijas attiekšanās sadarboties pie alternatīviem priekšlikumiem ir izraisījuši kavēšanās un nopietnas grūtības Tādējādi Kipras prezidentūra nav varējusi efektīvi darboties paredzētajos termiņos. Lielākā daļa pantu, kas ir saistīta ar sankcijām, sistēma Ajaks ietvaros vai ārpus tās nav sakārtota. Tāpat arī ir daudzi citi nosacījumi, kas attiecas uz uh, Elpis sistēmu, uz saņēmēju sarakstu publicēšanu un veselu rindu citu jautājumiem, kas ir saistām ar daudz gadu finanšu plānu. Tas viss bija samērā grūti risināmies, bet katrā ziņā es gribu vēlreiz jums pateikties par iespēju šodien izteikties jūsu priekšā un izklāstīt Kipras rez eh, prezidentūras eh, īstenotos rezultātus. Un paldies jums par uzmanību. Un tagad esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem, bet gribētu, lai jūs uzdotu man tikai tādus jautājumus, kas attiecas uz Kipras prezidentūru. Paldies! Bene, molte grazie, Letraris. Gra Labi, turpin priekšstādātājs liels paldies par šo uzstāšanos. Jūs izklāstījāt uh, svarīgos soļus, kas tiks spērts Kipras prezidentūras laikā. Un tagad, kā parasts, sāksim diskusijas un dod vārdu Desekungam. Paldies, Paulo. Paldies, ministra kungs, par to, kas esat mūsu viesis šodien šai komitejas sanāksmē. Manas grupas vārdā vēlos jums pateikties un arī jūsu kolēģiem un komandai par lieliskajiem kontaktiem, kas jūs, protams, mums laikā bija ar uh, parlamentu. Es jau esmu ilgāku laiku un esmu piedzīvojis daudz prezentūras, bet Kipras prezentūra tiešām ļoti labi sadarbojas ar parlamentu. Jūs pieminējāt garu pasākumu virkni. Mm, šo sarakstu es neatkārtošu, taču pavisam īsā laikā, sešu mēnešu laikā, jūs esat pavirzījis Eiropu tālāk. Daudzos jautājumos Kipra ir neliela valsts, un ko tādu paveikt nav viegli. Uh, ar ļoti augstu vērtēju jūsu prezidentūras īstenotos ambīcijas. Jūs pieminējāt lauksaimniecības reformu. Man ir lūgums, jūs ar vienu vēl strādāsiet ministru padomē, tāpēc es lūgtu jūs um, panākt, lai mēs iegūtu lauksaimniecības reformu. Tas ļaus eh, <clears throat> veicināt ilgspējību Eiropā un eh, cilvēkcienīgu dzīvi lauksaimniekiem. Es domāju, eh, mūsu ilgspējīgas rādītāji Eiropā nav teicami, taču galvenais mērķis ir konkurētspējīga lauksaimniecības nozare ar mērķi nodrošināt mūsu iedzīvotājs ar pārtiku. Un ja mēs to vēlamies panākt, tad ir jāparedz, lai lauksaimnieki varētu vadīt savu darbu saimniecībās pēc iespējas mazāku slogu, administratīvo slogu. Ir cilvēki, kas prot strādāt uz lauku, taču nevienmēr savā birojā pie datora. Vēlos jums no visirds pateikties un lai jums veicas nākotnē. Paldies! Paldies, Alberts, saka priekšsēdētājs. Kapulis Šantoškungs, lūdzu, lūdzu. Caro Alatrares, eh, estes últimos seis meses. Eh, Godājamais ministra, pēdējo mēneši mums ir apliecinājuši, ka Eh, eh, labās prezidentūras nav saistāmi ar geogrāfiski vai demogrāfisku eh, dimensiju, un es gribētu apsveikt Kipras prezidentūru par tās paveikto. Pateicoties jums un tehniskajai grupai, kas e, par, pār, nepārtraukti atradās Briselē, un jūsu ministrijas darbam šo mēnešu laikā un par sadarbību ar mums. Jūsu sniegums bija ļoti nozīmīgs, tīri formāli, neformāli, un ļoti nozīmīgs šajā periodā, kad mēs gatavojām paši savu priekšlikumu, kad galvenās bažas mūsu bija tādas, ka parlamenta priekšlikumi varētu attālināties no padomes sarunu um, ievirzis. Un es domāju, ka balsojums, kas tagad ir noticis mūsu parlamentārajā komitijā, apliecina to, ka šie kontakti, šī darbība ir devusi savus augļus un ka tas ir ārkārtīgi bijis nozīmīgi mūsu institūcijai. Un Mēs esam ļoti gandarīti par sadarbību ar Kipras prezidentūru, ar Kipras ministru apliecinot eh, visos gadījumos savu cieņu, savu respektu šai par eh, institūcijai, un mēs ļoti augsti to novērtējam. Mēs visi, kas ikdienā sekojam šim darbam, šo 180 dienu laikā, jo arī man ir gadījies vadīt eh, ministru padomi manas valsts prezidentūras laikā, un es zinu, Eh, ka eh, viena no laimīgākajām dienām ir pēdējā prezidentūras diena. Arī jums bija noteikti 31. decembris visveiksmīgākā darba diena. Katrā ziņā esmu pateicīgs par sadarbību, meklējot konsensus padomē, jo šie konsensi bija ļoti nepieciešami un būs nepieciešami tuvāko mēnešu laikā. Tagad mēs pabeidzam sarežģītu darba etapu un uzsākam citu etapu, kas būs nemazāk sarežģīts Un tāpēc visi sadarbības pūliņi būs nepieciešami. Tāpēc vēlreiz ministri gribu novēlēt vislielāko veiksmi personiskajā dzīvē un politiskajā darbā. Paldies, Luīs! Vārds Čočam Lainam. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es no savas puses ministram Aletrāres kungam un viņa komandai grib no sirds pateikties savas politiskās grupas vārdā par lielisko komunikāciju, kas norisinājās Kipras prezidentūras sešu mēnešu laikā. Kā jau man kolēģi ir sacījuši, bija zināms bāžas par to, vai tik maza valsts varēs kaut ko panākt. Uh, Taču paldies jums, jūs pierādījāt, ka valsts platības lielumam nav nekādas nozīmes, un jums ir izdevies pavirdīt daudzās lietās debatas uz priekšu. Un mēs augstu vērtējam jūsu sadarbību ar šo komiteju, jūs ar cieņu izturēties pret parlamentu, un to mēs, protams, novērtēt. bieži dodas, eh, rodas iespējas, ka parlamentā strādājošiem nav liela cīņas pret parlamenta darbu. Un pateicos jums mm, par jūsu ieguldīto darbu pie KLP reformas. Lielās bāžas bija par to, ka pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā parlaments būs tā iestāde, kas visu procesu uh, palēlinās. Bet te nu mēs esam, mēs esam nobalsojuši par mūsu nostājumu par KLP. Savukārt jūsu kolēģi padomēs šiet ir iepalikuši un daži labi saka vienkārši velka sastē. Mēs esam cienījams partners, esam gatavi ar atbildību izpildīt mūsu pienākums un nonākt pie samērīgiem kompromisiem ar padomi. Tātad vēlreiz vēlos atkārtot savu pateicību jums un jūsu komandai, kas atbildīgi strādā ar mums, un ceru, ka īrijas prezidentūra izdosies pārliecināt jūs kolēģis padomē virzīties mazliet ātrāk uz priekšu. Paldies, Džordž Lajon, saka priekšsēdētājs. Tagad Mārtiņš Ošlins, zaļo grupas vārdā. Jā, Heminista. Slinga kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Ministra kungs, es varu tikai piebalsot kolēģiem, paužot pateicību par jūsu sadarbību ar mūsu komiteju. Es domāju, sākumā varbūt jūs eh, tikāt vērtēts par zemu. Kipra, kā maza valsts, tika vērtēta par zemu, tā dažkārt gadās. Uh, Tomēr es uzskatu, īrija arī ir labs apliecinājums eh, tai, eh, tās eh, stingrai nostājai par Eiropu. Būtu žēl, ja mūsu skotu vai britu draugi to situāciju bojātu. Prognozes par jūsu prezidentūru nebija īpaši labvēlīgas, taču Tāpēc vēl jau vairāk mēs ceram panākt vienošanos par ietvaru lauksemniecības izdevumiem februārī. Es nedomāju, ka es jūs pārsteigšu sakot, ka mana grupa um, kritizē lielās atšķirības starp pirmo un otro pīlāru. Pirmais pīlārs ir 100% apjomā, un otrais pīlārs ir ārkārtīgi samazināts. No šādas situācijas nākotnē ir jāizvairās, jo tā mēs nosūtītu nepareizu signālu nākotnē KLP. Nākotnē mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem šādās situācijā. Mēs esam progresējuši. Es domāju, jūs to zināt, ka mēs zaļie lielā eh, mērā atšķirāmies no vairākuma. Mēs neuzskatām, ka ekoloģiskā komponente ir kaut kāds papildus sloks. Uh, Un mēs ceram, ka vairākums padomē mums piekritīs un ka tas nav tikai tāds dekoratīvs elements, bet ka šāda reāla tiek attīstīta kopējā lauksaimniecības politika. Protams, kopējās lauksaimniecības politikas mērķis nav samazināt administratīvo slogu, tomēr tam ir jābūt uh, efektam, kas izriet no darbības. Runājot par darba grafiku šim gadam, mēs esam mēģinājuši uh, ieturēt visu nepieciešamajā grafikā saistībā ar šo reformu. Ja būs kāds aizkavēšanās, tad tā nebūs jūsu vaina. Mēs ceram, ka ātri varam pāriet pie trialoga, apspriežot parlamenta nostāju. Parlaments un padomi ir aicināti drīzā laikā panākt vienošanos. Protams, lauksaimnieki vēlas zināt, kā skaidri, kāda būs KLP nākotne. Mēs nevaram turpmāk kavēties. Mums ir ātri jāizskaidro, kādā virzienā mēs esam paredzējuši doties. Iespējams, dažas lietas būs jāpaskaidro vai kaut kāds citādi jāpadara saprotams. Līdz šīs semestras beigām mums jāpanāk uh, skaidrība par KLP. Paldies. Uh, Mārtiņa. Lielas paldies, Mārtiņ. Tālāk došu vārdu Džimam, Džimam Nikolsonam un pēc tam Agņokungam, lūdzu. Jā, paldies priekšādētē. Es arī es gribētu pievienoties visiem tiem, kas teica paldies ministra kungam. Jūs tiešām esat cītīgi strādājis un liederīgi izmantojas prezidentūrai atvēlēto laiku. Tas nebūtu nav viegli, visi jau šeit saka, lūk, jūs esat ļoti maza valsts, bet reizēm tas nemaz e, nav absolūti nozīmīgs fakts. Mazie strādā pat vēl reizēm čaklāk nekā lielie. Tāpēc nedomāju, ka jums vajadzētu doties prom no šeienes eh, ar to vienu domu, ka, lūk, jūs esat maza valstiņa. Nē, jūs esat paveikuši ļoti nopietnu darbu. Viena no lietām, kas rada visā kopumā, kopējā procesā man bažas, ir tas, eh, ko kāds jau norādīja, ka jūs jau gan nebūsiet visvairs prezidentūras vadītājs, bet padomē jau jūs darbosiet vienalga, darbosieties vienalga. Un jums būtu šie kontakti ar citiem, ministri, citiem ministriem. Tāpēc domājam, ka varēsiet turpināt šo ceļu uz tālāko KLP reformu. Un e, jūs, būdams tik ciešā sadarbībā ar mums, varētu arī tālāk uh, informēt viņus par mūsu viedokļiem. Tā kā Džordžs jau teica, vai jūs domājat, ka padome vispār ir gatava tu, da, rīkoties šai ziņā, ja tā turpinās vilkt kājas un uh, nedarīs pilnīgi neko? Viņiem ir jāpieņem kaut kādu lēmumu šai ziņā. Uh, Un viņam ir jāsāk sadarbība ar mums kā parlamentu. To taču pieprasa Lisabonas līgums. Ja jums varbūt tomēr ir tāda sajūta, ka padome joprojām uzskata, ka viņi nu ir tie lielie kungi un parlaments te tikai tā sekundāri, kam nav nekādas tiesības nekā, neko par šo jautājumu teikt. Nu, tie laiki gan ir pagājuši un to padomē vajadzētu saprast. Pēdējās reformas process padomē un komisijā bija tāds, ka, lūk, viņi teica, jā, jā, paldies parlamentam un viss, parlamentam nebija teikšanas, bet tagad tas ir beidzies. Nu, mēs mēs varam darīt to, ko mēs vēlamies, un mēs to arī grasamies darīt. Mums ir jāspēlē šeit zinām loma, un vai jūs, ministra kungs, domājat, ka padomu spēs samierināties ar šo faktu? Jūs jau būsiet šai padomē, jā, jūs nebūsiet padomas priekšādātājs, bet padomē jau darbosieties. Un tāpēc es gribētu jums vaicāt, kāda ir šī noskaņa padomē, un vēl ko gribu vaicāt jums. Pirms pāris gadiem Mēs visi to vien dzirdējām, kā lūk, pārtiks nekaitīgums, pārtiks piegādes drošība un tā tālāk. Un tagad šie te, e, vārdi vairs netiek tikpat kā pieminēti. Tāpēc es gribu vaicāt, vai tas nozīmē, ka esam šo lietu sakārtojuši, varbūt kaut ko esam palaiduši garām. Es neesmu īsti tomēr apmierināts. Man liekas, ka mēs neesam pietiekami daudz darījuši, lai nodrošinātu gana pārtiks nākotnē visiem iedzīvotājiem Eiropā un pasaulē. Un galu galā mums šeit Eiropā arvien vairāk nāks impor importēt pārtiks produktus. Uh, Un jūs jau zinat, kāda ir mūsu nostāja vairākās šajās lietās. Pārtika, piemēram, ko saražo mūsu lauksaimnieki, e, ir jāsaražo izpildot ļoti augstus standartus, bet importētie produkti savukārt netiek e, testēti uz šādu standartu atbilstību. Vai tas ir pareizi? Vai jūs domājat, ka daram pietiekam, lai pārliecinātos e, par, ka pietiekam daram, lai strādātu pie pārtikas ķēdes drošības? Paldies, Džim, saka priekšādātājs. Tālāk Agņokungam došu vārdu, lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji. Ministra kungs laimni lūgts mūsu priekšā šeit. Esmu sēdējis entajās debatēs, nu jau trīs gadu garumā. Lūk, kā LP atkal tiek runāts, tad par to ir runāts jau 3, 4, 5 prezidentūrās, un ārkārtīgi interesanti konstatēt, ka reālu notikumu un attīstības tomēr nav. Tieši tādas pašas debats, kā, kā tagad, tāds bija arī pirms, tad, kad tikko ierados šeit, tik runāts par klimatu pārmaiņām, lūk, tās jāapkaro, jāapkaro, klimats kļūs sausāks, vierakal slapjāks, un lauksemniekiem kaut kas jādara lietas labāk, kaut kā viņiem jāpalīdz. Toreiz mums teica, lūk, mums vajadzēs e, ņemt zemi laukā no atmatas, no papuvis, un jā, būs jānodarbojas ar ekoloģizāciju, bet interesanti secināt, ka, jāsaka, ziemas gluži otrādi ir kļuvuši daudz vēsāks. Un uh, ir kļuvušas vasaras nevis sausākas, bet slapjākas. Tas ir vienkārši nožēlojams. Un tad šķiet, ka visas tās mūsu darbības mērķi ir kaut kur kaķiem zem astes. Kas vēl ir noticis? Mēs esam nonākuši no 2009. gada situācijas, kur bija diezgan labi graudu krājumi līdz graudu trūkumam šobrīd. Trīs gadu laikā mēs runājam par to, ka, lūk, jācīnās pret klimatu pārmaiņām un e, zeme jānodod tālāk atmatā, tā jāsaudzē, un reālie fakti ir tādi, ka graudu krājumi pasaulē samazinās, un mums faktiski vajadzētu ražot daudz vairāk. Es domāju, ka tas tāds ļoti īpatnējs paradoks, ar ko sastopamies. Vakar mums bija pilnīgi maratona balsošanā, ba maratons balsošanā, un bija atkal interesanti redzēt, ka uh, Reimers, deputāts no Vācijas, ierosināja to visu vienkārši izviest. Es domāju, ka es būšu vienīgais, kas atbalstīs, bet bija vēl 11 cita deputāti, kas šo ideju atbalstīja par KLP eh, atlikšanu. Un es domāju, ka tas liecina par to, ko mēs kā komiteja domājam par šo gaidāmo reformu. Eh, es eh, Jūs vienmēr uzaicināt mūs doties arī uz Kipru un apskatīt lauksaimniecību. Tur to mēs nekad neizmantojam, bet es man interesētu, kādas, kādas ražas ir Kiprā šobrīd, kādas ražas gaidat, piemēram, nākam vasaru. Tas man interesētu no jums šobrīd. Paldies. Paldies Agņo kungam. Un tālāk? Tālāk Rubika kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pirmām kārtām savā un savas grupas vārdā gribu un arī zināmā mērā savu vēlētāju vārdā no Latvijas, kur es pārstāvu, gribu pievienoties tam pozitīvam vērtējumam, ko jums, ministra kungs, deva kolēģi, kas līdz manim uzstājās. Es gribētu pasvītrot vēl vienu lietu. Manuprāt, nav sevišķi labi, ka mēs diezgan bieži lietojam tādu terminu kā liela valsts, maza valsts mēs, kad stājamies mūsu iedzīvotāji, kas nobalsoja par stāšanos Eiropas Savienībā, eh, tad par valstu lielumu negāja runa. Mēs esam visi vienlīdz vientiesīgi, ar vienādām tiesībām, bet acīm redzot mūsu apziņā tomēr pastāv tāda dalīšana lielos un mazos, un it kā maziem vajadzētu pakļauties tam, ko izdomā lielie. Es gribu jūs uzteikt, tādēļ, ka jūs būdams tiešām pēc iedzīvotāju skaita un teritorijas nelielas valsts pārstāvis. Parādījāt un aizstāvējāt šo nelielo teritoriju valstu spēju risināt un darboties vienādi ar tiem, kas pārstāv lielas ekonomikas un lielu iedzīvotāju skaitu. Jūs parādījāt, ka visi jūs respektē, jūs uzklausa un uzteic jūsu darbu Es gribu atzīmēt, ka jūs tiešām bijat pieejams, un ne tikai jūs, bet arī pārējie kolēģi no Kipras, kas darbojas. Un eh, jūs vienmēr bijat tas, kas uzklausa un mēģina jautājumus risināt. Protams, kad jūs ienācat eh, ar prezidentūru tad, kad eh, kopējā lauksaimniecības programmas reforma bija iegājusi jau finiša taisnē, un jums bija ne tikai ļoti smags, bet arī atbildīgs darbības etaps. Un par to, ka jūs viņu pēc visu mūsu domām, es tam piekrītu, esat veikuši godam, par to jums liels paldies. Un es domāju, ka tas ir zināmā mērā tāds labs paraugs un iesākums arī nākošām darbībām, jo visādas prezidentūras, visādu labumu un ļaunumu dalīšanas starp lielām un labām valstīm būs arī nākotnē. Tādēļ es to uzteicu. Protams, vienalga ir jūtams, ka ne visu mēs varam izdarīt. Piemēram, es varu jums būt pateicīgs savu vēlētāju vārdā, ka tiešie maksājumi tagad Latvijas lauksaimniekiem būs nu it kā divreiz lielāki nekā tie bija līdz šim, bet tās vienalga ir tikai divas trešdaļas no nu, tā, kas ir vidējais Eiropas Savienībā. Un man lauksaimnieki prasa, cik tad vēl ilgi būs jāgaida, kad mēs visi būsim vienlīdzīgi bet ne no jums vien tas ir atkarīgs. Tāpat jūtams, ka teiksim, tas, kas ir panākts un izdarīts eh, cukuru ražošana, ka sahran, eh, tiek saglabātas cukuru kvotas, manā izpratnē un manā lauksaimnieku izpratnē izskatās, ka tā izskatās pēc lielo cukuru ražotāju interešu lobēšanas. Jo viņiem ir garantēts noiets, viņam nav konkurentu, tik cik kvotas ir, tik ir. Un es pateikšu pat vairāk Man tas liekas nevisai izprotami. Tanī laikā, kad Eiropas Savienība no cukura eksportētēm ir pārvērtusies par importētāju, tanī laikā, kad pasaulē trūk cukuru, un ne tikai cukuru, arī pienu produktu, mēs kaut kā Eiropas Savienībā nevaram panākt, lai lauksemnieki ražotu šos produktus tik daudz, cik viņi var saražot. Tos produktus taču var ilgi saglabāt, un piegādāt tiem bada cietiem, kur pasaulē vēl ar vienu ir, nu, pēc apvienoto nāciju organizācijas datiem, vairāk nekā 800 miljoni. Tepat Eiropas Savienība ir daudz bada cietēju. Tā kā darba vēl ir daudz priekšā, ja visi strādās tā, kā jūs parādot labu piemēru, tad mēs noteikti panāksim daudz, ko arī mums visiem deputātiem vēl ir daudz, daudz darāmā. Paldies jums par sadarbību. Bene, abbiamo completato. Labi, esam pabeiguši uzklausīt e, komitejā pārstāvētās politiskās grupas. Vēlreiz gribu pateikties ministram par paveikto lauksaimniecības komisijas e, lauksaimniecības padomas priekšsēdētāja amatā un dodu vēlreiz viņam vārdu. Paldies, dāmas un kungiem! Tik tiesām, tik tiešām Kipra ir neliela valsts ar uh, nedaudz resursiem. Tas man ir jāatzīst. Un tā skaitā gan finansiāli, gan uh, cilvēku resursu ziņā. Un tā bija pirmā reize, kad mēs uh, bijām uh, prezidējošā valsts, tāpēc mēs ļoti nopietni izturējāmies pret šo uzdevumu, strādājām ar lielu entuziasmu, mēģinājām būt ļoti profesionāli, lai mums izdotu šī prezidentūra. Vēlos jums pateikties par sirsnīgajiem vārdiem, ko jūs mums veltījāt par Kipras prezidentūru. Tas man tik tiešām aizkostināja, tāpēc ka tik sirsnīgi vārdi, tādi slavinājumi, to parasti dzird tikai, eh, tikai, mm, eh, tos dzird tikai aizgāģēji. Katrā ziņā gribu jums pateikties par sacīto. Bet tagad, Deisakungs, jūs sacījāt, ka. KLP reforma ka tai ir jānotiek eh, saskaņā un ar mūsu lauksaimnieku piekrišanu. To es saku vienmēr. Dažkārt es dzirdu priekšlikumus, kas ir nevisai realistiski, kas ir atrauti no reālās dzīves. Un tad es saku, ka ir jādomā par to lauksaimnieku, kuram KLP spēja ir domāta. Protams, ka apkārtējai vidē ir nozīmīga loma, bet eh, lauksaimnieks kultivētājs, audzētājs, tas viņš ir šī vienādojuma nozīmīgākā e, sastāvdaļa. Un ja mēs vēlamies veidot efektīvu, noturīgu lauksaimniecību, tad kā LP reformai ir jāpaliek šajos ietvaros un it īpaši bez birokrātijas. Mūsu ministrija Kiprā un it īpaši dienesti, kas nodarbojas ar lauks, e, KLP, tērē ļoti daudz laika, lai aizpildītu dokumentus, formulārus, gatavotu ziņojumus, kas nozīmē ārkārtīgi lielas administratīvas izmaksas. Un mums ir procedūras jāvienkāršo visur, kur tas ir iespējams. Protams, kontakti, kādi mums ir bijuši, ir ļoti noderīgi. Tas deva mums iespēju arī redzēt, kāda eh, ir nostāja padomēji, bet arī tas deva iespēju mums kā padomei koriģēt mūsu nostājas atkarībā no tā, kāda ir parlamentā. Nav nekādas jēgas strādāt pretējos virzu, virzienos. Mums ir jāatrod konverģējošie spēki. Un nu, no paša sākuma mēs uh, nemitīgi atkārtojam, ka respektējam parlamenta lomu, tā aizvien pieaugošo lomu, pateicoties Lisabonas līgumam. Mums um, nācās izdzīvot grūtu pusgadu, bet katrā ziņā šobrīd ir skaidra parlamenta nostāja. Un es domāju, ka parlamenta plenārsēdē tiks pieņemti jūsu lēmumi, un mums būs jāmeklē tādā vai citā veidā kompromiss. Jūs um, sacījāt, ka uh, padome vēl klietas garumā stiepisu. Uh, Bet es gribu sacīt, ka visu prezidentūru, tā skaitā Kipras prezidentūras atbildība ir objektīvā un patiesā veidā paust dalību valstu vairākumu nostāju. Un to arī mēs esam mēģinājuši darīt. Protams, atsevišķos jautājumos padomi ir ar savu nostāju, un pēc tam tas ir sarunu ziņā, ja visi nāk ar savu labo gribu, ar atvērtību. E, tad darbs var izdoties. Tagad e, stūri ir īrijas prezidentūras e, rokās, un vēlu īrijas prezidentūrai vislabāko veiksmi. Jā, tik tiešām žēl, ka mums neizdevās panākt um, pārāk lielu uh, virzību. Daudz gadu finanšu plānu jomā. Bet uh, tā bija pat brīži, kad uh, neviens negribēja strādāt, bet tomēr bija brīži, kad mēs varējām būt viensprātis. Tālāk hauslinkungs. Zaļināšana ir būtisks jautājums, un šeit nebūtu nav runa par kosmētiska rakstura pasākumiem. Gribu sacīt, ka dalība valstis visas bez izņēmuma izturst pret šo jautājumu nopietni, bet ja mēs lūksim lauksaimniekus ieviest papildu pasākumus tad, kā LP budžetam ir jābūt eh, atbilstošam. Jūs runājat par pārtikas drošumu. Jūs, Nikolson kungs, jautājāt, vai viss bija kārtībā šajā jomā. E, jānorāda, ka mēs eh, lielā mērā esam atkarīgi, un tā tas būs arī nākotnē, eh, ka esam atkarīgi no importa. Bet KLP mērķis ir šīs problēmas atrisināt, padarot mūsu lauksaimniecību konkurētspējīgu. Nedrīkst aizmirst, ka liels importa apjoms ir jānodrošina, ka tāpēc, ka Eiropas Savienība ir jārespektē ļoti daudz nosacījumu, varbūt stingrāk nekā trešajā valstī, Magņokungs. Gribu jums sacīt, ka neformālajā padomē, kas notika Nikozijā septembrī, klimata pārmaiņas tika skatītas uh, tāpat pārtiks drošuma jautājumi, rusu, resursu, ūdens resursu izmantošana un klimata jautājumi um, mūsuprāt, ir ļoti nozīmīgi. Klimata pārmaiņas nenozīmē tikai to, ka um, vairāk nesniegs ziemā vai nelīst vasarā. Klimata pārmaiņas mūsu izpratnē ir arī sausums, temperatūras pieaugums, eh, nokrišņu mazums samazināšanās. Jūs jautājāt, kādas bija ražas Kiprā? Nokrišņu līmenis um, bija pietiekams, mums ir pietiekami hidrauli ūdens resursi, bet eh, parasti mūsu resursi tiek iztukšoti un ražas nav tik labas. Tālāk eh, par uzaicinājumu apmeklēt Kipru, tas vēl aizvien ir spēkā un būs spēkā. Lūk īsos vārdos priekšsēdētāji Tas ir tas, ko es gribēju sacīt. Gribu jums pateikties par šo sadarbību, gribu pateikties visiem Eiropas parlamenta deputātiem un tīpaši jums priekšsēdētāji, kas vienmēr esat gatavs tikties. Esmu pārliecināts, ka nākotnē mums vienmēr būs tieši tāda pati lieliska sadarbība. Ar īrijas prezidentūru jums būs tieši tikpat laba eh, sadarbība Eiropas Savienības interesē. Bene, kolēģi, grazie. Dargie kolēģi, paldies visiem. Atgādinu, ka mēs tiekamies 31. janvārī. Kad mēs tiksimies ar jauno prezidējošo ministru lauksaimniecībai. Un tagad sēdi beidzam.